Hop ça. On va niveau dessus. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie bitten, Platz. Godātie kolēģi, stā, ieņemiet vietas, mēs sākam sēdi. Dāmas un kungi. Godātie kolēģi. Eh, ņemot eh, vērā bēgļu plūsmu, mums ir vēsturisks izaicinājums apliecināt solidaritāti mūsu vidū un solidaritāti ar ārpasauli. Un tādēļ mums ir jābalso par ārkārtas